Buongiorno, kolēģi, e kolēģi! Labdien, dārgie kolēģi! Rubik kungs grib uzstāties par reglamentu, lūdzu. Jā, tankie, jā, prezidents. Paldies, priekšsādātāja kungs. Priekšsādātāja kungs, es esmu uz to priekšsādātājs programmu direktoru Stīvu Lānu. Viņš ir saņēmis uh, Sustainable Energy balvu. Viņš ir šeit tribūnē, un es gribētu aicināt kolēģus aplaudēt. Grācie, grācie, honorevole Rubik. Paldies, paldies Rubiga kungam. Protams, ka Mēs arī pievienojamies apsveicējiem. Un tagad Morgantīkungs vēlas uzstāties. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Priekšsēdētāji kungs, es gribētu aicināt uh, klusum brīdi ieturēt, pieminot Lainera Kosta Konkordija traģēdijas upurus. Līdz eh, šodienai 11 bojā gājušie ir atrasti. Tie ir no dažādām valstīm, bet problēma ir tāda, ka 29 cilvēks vēl nav atraduši, 29 pazudušie, kas nozīmē, ka um, bojā gājušo skaits varētu vēl pieaugt. Paldies, Margantīkungs! Visi kolēģi un arī prezidijas piekrīt eh, šīm līdzjūt vienotības izpaušanas veidam, tādēļ piedāvāju klusuma minūti ieturēt.